monsieur le président notre dame Godātie kolēģi, Notredam bija mana pirmā katedrāle manā dzīvē. Savulaik es arī biju parīzietis. Un kā itālietis, un kā eiropietis. Šobrīd arī mans sirds asiņo, tāpat kā mūsu visu sirds. Apzinoties to, kas notika vakar Parīzē. Mēs esam līdzās francūžiem, Francijai. Vakardienas piedzīvotā. Tas nav vienkārši, tā nav vienkārši uh, brūce kas ātri sadzīs. Tas prasīs ilgu laiku un visu mūsu aktīvu līdzdarbību. Arī jau mani sazinās vairāki deputāti, kas aicina sākt vākt ziedojumus, un mēs arī tā izdarīsim. Uzstādīsim ziedojumu kasti pie plenārsēdes zāles. Un tas būs simbols un žests solidaritātes apliecinājums lai vēl varētu glābt un izdarīt savu daļu, ko mēs varam izdarīt. Tas būs tāds apliecinājums no Eiropas parlamenta. Un parlamentu vārdā vēlos arī pateikties visiem Francijas ugunsdzēsējiem, kas vakardien strādāja, cīnījās ar uguni, kas visu postīja un iznīcināja katedrāli. Godātie kolēģis, rēķinos ar jums, un es ceru, ka līdz ar to mūsu parlamentu vēstījums. Un tāpēc arī skatos šeit komisiju un padomi. Būs uh, atbalsts Francijai un reiz arī visai Eiropai. la seduta è aperta l'ordine del giorno reca la dichiarazione del consiglio europeo Dargie kolēģi, pirmais punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā ir Eiropa padomes eh, sanāksmes par apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības secinājumu, kas tika pieņemta 10. aprīlī. Un bez kavēšanās došu vārdu Eiropas padomes priekšsētam Donaldam Tuska kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dārgie draugi! Es eh, arī vēlos eh, izteikt eh, savu solidaritāti un līdzjūtību Francijas tautai Parīzes traģēdijas sakarā. Un es runāju ne tikai kā Eiropas Savienības padomas priekšsēdētājs, bet arī kā Gdaņskas pilsonis. 90 uh, prot akcenti. Gdaļskas eh, katedrāls tika nopostīts, bet mēs to atjaunojām, un jums arī tas izdosies. No Strāsbūras es eh, aicinu visas 28 dalībvalstis uh, piedalīties šajā uh, akcijā. Es saprotu, ka Francija to var izdarīt eh, arī viena pati, bet es domāju, ka šeit uz spēles ir līdz daudz kas vairāk nekā tikai eh, materiālās vērtības. Un es domāju, ka eh, Parīzes Notrdām katedrāls glābšana ir daudz kas vairāk nekā tikai pienākums izrādīt solidaritāti, kā to nosaka Eiropas Savienības līgums. Es domāju, ka šīs traģēdijas Eh, sakarā mēs eh, saprotam, cik daudz mums ir kopīga un cik daudz mēs varam zaudēt. Pagājušajā nedēļā 27 dalību valstu valdību eh, vadītāji piešķīra apvienotajai karalistei pagarinājumu attiecībā uz izstāšanās līgumu ratificēšanu līdz šī gada mm, oktobra beigām, un es ceru, ka mūsu britu kolēģi izmantos šo laiku pēc iespējas eh, efektīvāk, un Eiropas Savienības padoma gaidīs eh, signālu no apvienotās karalistes par jebkādu tālāku rīcību. Ja eh, šis līgums tiks ratificēts ātrāk, tad apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības um, nākamā mēneša pirmajā datumā. Katrā ziņā ir skaidrs, ka neatsāksies sarunas par izstāšanās nolīgumu, tomēr, lai atvieglotu ratificēšanas procesu, Eiropas Savienības 27 dalībvalsts ir gatavas pārskatīt politisko deklarāciju par nākotnes attiecībām ar apvienoto karalisti, ja apvienotās karalistas pozīcija kaut kādā veidā mainīsies. Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības padome izmainīja loģiku balstoties uz, kur tika pieprasīts daudz īsāks pagarinājums, lai piedāvātu eh, garāku šo termiņu. Es ierosināju šādas izmaiņas tādēļ, ka es uzskatu, ka tam ir zināmas priekšrocības. Pirmkārt, Tikai šāds pagarināts eh, termiņš dod iespēju izmantot jebkādas opcijas. Tas ir vai nu no izstāšanās nolīguma ratificēšana, vai arī Brexit eh, pārdomāšana kopumā, ja eh, Britu tauta izvēlas citu ceļu nekā izstāšanos no Eiropas Savienības. Jebkurā gadījumā tirdzniecība ar ASV vai jaunā Eiropas Savienības uh, vadība, tās ir lietas, kas mums visiem ir svarīgas. Um, bija cilvēki, kuri norādīja uz to, ka viņiem ir bažas, ka apvienotā karalista varētu mm, traucēt mūsu uh, tālākā lēmuma pieņemšanas procesā, bet es gribētu teikt, ka jau no Brexit procesa paša sākuma Apvienotā karaliste ir rīkojusies kā atbildīga un konstruktīva ES dalība valsts, tādēļ mums nav pamatu domāt, ka kaut kas varētu mainīties. Treškārt, elastīgs pagarinājuma um, termiņš tajā pat laikā. Um, dod iespēju um, miljoniem cilvēku un uzņēmumu uh, zinām paļāvību šajā neskaidrajā laikā. Viens no mūsu lēmuma um, tādām sekām ir tas, ka apvienotajai karalistei būs jāorganizē Eiropas parlamenta vēlēšanas. Uh, Eiro Eiropas Savienības parlamentā apvienotās karalistas deputāti būs pilntiesīgi deputāti ar visām saistībām, un um, pienākumiem un tiesībām. Tas ir tādēļ, ka es negribu pieļaut, ka apvienotā karalsts tiktu uztverta kā otrās kategorijas dalība valsts. Tādēļ es aicinu jūs noraidīt jebkādas uh, šādas idejas vai priekšlikums, ja tie izskanētu šajā parlamentā. Es zinu, ka abās Lamanšas šauruma pusēs, ik viens ieskaitot arī e, mani paši, ir nogurs no šī Brexit procesa, un tas ir saprotami. Tajā pat laikā tas nav attaisnojums, lai teiktu, beigsim to visu pēc iespējas ātrāk tādēļ, ka esam noguruši. Nē, mums ir jāturpina īstenot šo procesu civilizēti un ar atvērtu prātu un sirdi, jo lai kā nebūtu mūs saista vienots liktenis un mēs gribam palikt draugi un cieši partneri arī nākotnē. Eh, Eiropas Savienības padomas laikā eh, viens no eh, valstu vadītājiem teica, ka mums nevajag sapņot un nevajag cerēt, ka Brexit procesu var pagriezt pretējā virzienā. Un Šodien, šajā mūsu vēstures sarežģītajā brīdā, brīdī, es gribētu teikt, mums ir vajadzīgi sapņotāji, mums tādi ir nepieciešami. Mēs nevaram paļauties fatālismam. Vismaz es nebeigšu sapņot par labāku un vienotāku Eiropu. Dargie draugi! E, šī ir mūsu pēdējā tikšanās reize jūsu sasaukuma termiņā. Es ceru, ka lielāko daļu no jums es e, satikšu arī pēc vēlēšanām. Paldies! Liels paldies, e, prezidenta kungs, un tagad dodu vārdu komisijas prezidentam Žanam Klodam Junkeram lūdzu. Godātais priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie deputāti, cienītās deputātas. Vakardien mēs piedzīvojam eh, šausmīgu dienu. Visi, kuriem ir dārga Francija un visiem, kuriem ir dārga Parīze, tā bija šausmīga diena. Mums nevienam, man liekas, Parīze nav neitrāla vieta. Tā ir vieta, ko mēs vienmēr uzskatām ar midzošām acīm, kam ir īpaši vieta mūsu sirdīs. Un Notre Dame katedrāle nav tikai vienkārši arhitektūra, tā ir tiešām Francijas uh, simbols un dzīve, kas vakar pazuda ugunīs. Daudzie Eiropieši, kas arī ir apmeklējuši katedrāli, arī jutās personīgi uh, šajā sadzumā sāpināti. Un tas ir ļoti sāpīgi mums visiem pateikt, ka mēs visi esam zaudējuši dārgu dzīvesbiedru. Un es skatos uz saviem franču draugiem un vēlos jums izteikt visdziļāko uh, līdzjūtību arī Eiropas komisijas vārdā. Man teikt, ka šī sāpīga stunda visai Francijai, Parīzei un visai Eiropai. Un mēs arī izrādām savu solidaritāti Francijas draugiem. Uh, pēc Eiropas uh, Savienības padomes sanāksmes noslēguma pagājušās ceturtdienas agrā rītā um, Eiropas uh, komisija un arī es, mēs esam paņēmuši Brexit atvaļinājumu, ja tā varētu teikt. Un mēs tagad fokusējamies uz pozitīviem jautājumiem. Paturot to visu prātā, es izteikšos īsi. Pagājušajā nedēļā Eiropadome, vienojoties ar apvienoto karalisti, pieņēma lēmumu pagarināt 50. pānta procesa periodu līdz šī gada 31. oktobrim. Tas bija pieņemams rezultāts un iznākums vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, Arī ar jūsu atbalstu esam pieņēmuši nepieciešamos eh, pret riska pasākums un esam gatavi arī izstāšanās gadījumam bez līguma. Tajā laikā gribu atgādināt, ka vienīgie eh, kas um, varētu iegūt no šāda iznākuma, ir tie, kas cenšas eh, sadragāt esošo pasaules kārtību, un katrā ziņā mēs to negribētu. Otrakārt, ar šo lēmumu mēs pasargājām šī parlamenta integritāti, funkcionēšanu tikai šī parlamenta, bet visu Eiropas Savienības institūciju. Ja apvienotā karaliste būs dalībvalsts arī 31. maijā, tad tā ir jāorganizē Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ja eh, līgums eh, tiek eh, ratificēts vēl maijā vai līdz 31. maijam, tad uh, uh, tāda pienākuma nav. Treškārt, uh, vismaz tagad nebūs vairs jāapspriež Brexit process katru nedēļu, un mēs varam um, dot iespēju apvienotajai karalistē atrast izēju no šī strupceļa. Tad, kad vienošanās būs ratificēta, tad komisija strādās cieši kopā ar parlamentu, tāpat kā tas bija arī iepriekš. Un mūsu saruna process būs pilnībā caurskatāms, un jāsaka, ka tā bija viena no mūsu stiprajām pusēm eh, Brexita eh, sarunu laikā, un mēs turpināsim šādu praksi arī turpmāk procesa gaitā. Ikreiz, kad eh, tiks pieņemts lēmums tā saucamajā apvienotajā komitejā, komisija iesaistīs parlamentu un mm, noteikti strikti ņemsim vērā jūsu viedokli. Pēdējos mēnešos esam daudz uzklausījuši mm, Eira apvienotās karalists parlamentu, bet uh, ja runājam par Brexit, eh, tad nekas nedrīkst eh, tikt izlēmts pretrunā vai pretstatā Eiropas parlamenta eh, pozīcijai, viedoklim un nostājai. Un mēs redzam, kas ir tagad noteikts jaunais termiņš 31. oktobris par to, lai apvienotā karalista izstāktos no Eiropas Savienības eh, sakārtotā veidā. Un tomēr, ja tas tā viņi neievēro visus noteikumus, tad mēs tomēr arī varam arvien <clears throat> būt gatavi arī sauktām mm, skarbajām Brexit variantām, ko mēs, protams, izvēlamies novērst. Un ko mēs arī redzam, Eiropas Savienības tiesa ir skaidri pateikusi, ka Eiropas, uh, uh izstāšanos Eiropas Savienības savlapinātā karalistē var arī atsaukt jebkurā brīdī, bet nu, tas ir viņu pašu lēmums, un es te ko neiejaucos. Bet, ja gatā, skatāmies uz oktobri, tevi runāja vēlreiz par šī iespējamo pagarinājumu. Nu, tā ir tikai darba hipotēze. Protams, ka mums nu nevienam nepatīk šis 31. oktobris, jo 31. oktobris ir pēdējā darbdiena man pašam, kā komisijas priekšsādātājam. Un reiz arī sanāk, ka nevar būt nakts sēdes, jo 12.00 nu, nu, naktī visiem būs jāaiziet no zāles. Bet nu, Donalds Tusk gan varēs palikt. Ich bin uh, Kommissionspräsident geworden, A, weil ich das werden wollte. Es kļuvu par komisijas priekšsēdu tādēļ, ka es to vēlējos, un otrkārt tādēļ, ka es ļoti ticu Eiropas lietai. Es vēlos pātrināt un virzīt Eiropas procesus. Es tiešām uzskatu, ka mums jātīst arī mūsu ekonomiskā un arī sociālā Eiropa. Es arī redzu, ka ir nepieciešams arī veidot mm, šīs reformas, lai tiešām būtu tāda taisnīgāka Eiropa. Un tādēļ arī nākošie, nākošais daudzgad plānošanas periods, eh, mums jau šis darbs jāuzsāk tagad, lai mēs panāktu jau pamat vienošanos. Daudzie pētnieki, da jaunieši, kas izmanto Erasmus programmas un daudzās citas programmas, nu, to visu nevar atstāt Brexit ēnām viņi ir pelnījuši daudz lielāku uzmanību. Tādēļ mums ir jācenšas darīt viss, lai nekādā ziņā mēs nezaudētu uh, viņu atbalstu Eiropā. Mēs gaidām atbildi no Londonas, un jo saulēcīgāk, jo labāk. Un tādēļ es augstu novērtēju, kā valdība un opozīcija šobrīd risina sarunas. Lai mēs tiešām varētu arī reāli sagaidīt šo progresu. Nu, tas ir britu izpratnē progress. Tas, protams, nav normālā izpratne par progresu, kā viss tiek darīts tikai pēc jau termiņu iztecēšanas. Un es ļoti ceru, ka šīs sarunas tomēr beidzot notiek. Kad Briti izstāsies no Eiropas Savienības, tas ir tikai viņu lēmums. Kā viņi savukārt izstāsies? Par to mēs vienojamies jau 18. gada novembrī. Mums ir parakstīts izstāšanās nolīgums ar apvienoto karalisti. Un šis rezultāts, kas ir atspoguļots šajā 18. gada novembra izstāšanās nolīgumā, ar vienu ir spēkā. Nevienā brīdī neviens cits nav to neatcēlis, ne grozījis, ne arī e, notikuši kaut kādas iespējamas sarunas par kādiem grozījumiem. Vienīgais ir jautājums par to, kāds būs šīs nākotnes attiecības, un par to mēs esam gatavi ar viņiem runāt. Priekšsādātāji, dāmas un kungi, cienītās deputātas, godātie deputāti, Brexits vairs nav Eiropas nākotne. Eiropas nākotne ir pavisam kas cits. Un tādēļ mēs nedrīkstam kavēties ar saviem prioritāriem jautājumiem. Un lūk, iepriekš arī Eiropa padomu vienojas par divām svarīgām lietām Un viena no tām ir tāda, kamēr apvienotā karalista ar vienu ir Eiropas saimnības dalībvalsts, mēs pret viņiem attiecamies arī atbildīgi un uztic, uzticamā veidā, ievarot Eiropas saimnības līgumu, kas skaidri pieprasa, ka mēs cienam dalībvalstis. Te nav runa tikai par cieļu. Mēs tiešām arī, protams, pieprasām, lai būtu šāda lojāla sadarbība. Otkārt, nav tāds otrās kategorijas dalībvalstis. Ja kāda valsts paziņo, ka izstāsies no Eiropas Savienības, tad 27, protams, var arī atsevišķi gan runāt tikai par nākotnes jautājumiem. Bet tas nenozīmē, ka, ir, ka veidam kaut kādu jaunu kārtību. Arī 27 valstis padomus ietvaros, piemēram, arī Eirogrupas ietvarā atcerēsimies, ka Tur nepiedalās ne Zviedrija, ne Dānija, ne citas vēl valstis. Bet, ja kurā gadījumā arī citas valsts vienmēr tiek iesaistīts uh, jautājumos, ja viņi vēlas arī izteikties par Eiropas finanšu jautājumu nākotni. Bet Eiropas Savienība sev ir uzstādījusi strateģiskus mērķus un izaicinājumus. Uz tiem mums ir jārēģē. Un par to mēs runāsim arī Sibiju samitām maijā. Runāsim par strateģisko virzību Eiropas Savienībā nākotnē. Runāsim arī par daudzgadu finanšu schēmu, par um, to, kā mēs principāli pieņemsim šādus lēmumus, bet tie gan jau vairāk būs oktobra lēmumi. Un arī jau tad būs jaunie Eiropas iestāžu vadītāji zināmi, Eiropas parlamenta vadītāji. Tātad būs arī jāieceļ jums jaunais Eiropas komisijas priekšsādātājs. Un savukārt padomē vajadzēs iecelt savu priekšsādātāju. Bet mūsu nākotnē ir jautājums par mūsu vietu pasaulē, nākotnē, mūsu tirdzniecības nolīgumu, kā mēs tos parakstām un veidojam ar lielajiem tirdzniecības partneriem, piemēram, Ķīnu, ar kuru tikāmies arī pagājušo nedēļu, ļoti konstruktīvā samita gaisotnē. Tāpat arī G7, G20 eh, fórumu ietveros, kur mums būs jānāk par globālo tirdzniecību. Tie ir milzīgi nozīmīgi jautājumi, par ko mums ir jāspēj risināt Eh, panākt vienošanos, kas nevar palikt Brexit ēnām. Pat arī, ja Brexit notiek, Eiropa turpinās. Grazie, signor Presidente. Voglio ricordare. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu atgādināt deputātiem, ka Eiropadomes sanāksmes laikā es um, vēlreiz atgādināja, cik uh, uh, svarīga ir uh, šī parlamenta loma. Un uh, mūs nevar izmantot tikai kā pandenieku šajā Brexit spēlē. Un es uzskatu, ka es uh, droši vien runāšu visu kolēģu vārdā. Uh, norādot, ka uh, visām 28 dalībvalstīm ir jāizrāda cieņa mums. Un tagad Eiropas Tautas partijas vārdā vārds Gonzalo, Gonzalesa Pons kungam. Paldies! Es vēlējos pieminēt uh, to, cik uh, dziļa sāpes man izrausīja, izraisīja redzēt vakar uh, degošo Parīzes diamāns katedrāli Es domāju, ka līdzīgas izjūtas bija visiem eiropiešiem. Tas bija sāpīgs brīdis mums visiem, un mēs visi vēlamies sniegt savu ieguldījumu katrās atjaunošanā. Bet um, patiesa izaugsme ir iespējama tikai tad, ja virzamies uz priekšu kopā, un šis ugunsgrēks uh, vakar uh, mūs vienoja ne tikai tādēļ, ka tās bija kopīgas uh, sāpes, bet tādēļ, ka mums ir kopīga vēlme veikt atjaunošanas darbu. Uh, Eiropieši var dalīties ar saviem resursiem un savām zināšanām par to, kā katedrāli atjaunot. Tā arī katedrāls tika būvētas pagātnē, kad tika iesaistīts visu cilvēku darbs. Šī traģēdija atgādina, ka Eiropieši nekad nav vieni. Eiropu var iznīcināt nabadzība, liesmas, iznīcība, bet, un tādēļ, kad vakar vērojot šo traģēdiju, uh, Uh, man radās atkal jautājums, kādēļ apvienotā karalista vēlas pamest Eiropas Savienību, kas ir uh, vērtību un principu savienība. Ja ir kādi iebildumi vai kādas problēmas, varat mēģināt tos risināt, bet uh, jums nevajadzētu vēlēties to pamest. Vēl, uh, mūsu kopīgās vērtības jau nemainās. Neatkarīgi no tā, kas notiks, esam guvuši trīs mācību stundas no Brexita. Pirmkārt, politikā nekad nevajag apsolīt lietas, ko nevarat izpildīt. Otrakārt, meli politikā vienmēr novad pie vilšanās, un treškārt, saiknes, kas ir izveidojušās vēsturiski, tās nevar mākslīgi pārcirst. Ja britu politiķi nespēs rast risinājumu Brexitam, tad viņiem ir jāļauj savs viedoklis paust tautai un uh, Diamantas katedrāls ugunsgrēks. Uh, tikai atgādina mums vēlreiz, ka esam pārāk pievērsušies Brexitam, esam aizmirsuši citus svarīgus jautājumus. Uh, es tiešām gribēju teikt, ka vakardienas traģēdija ir pār, stiprinājusi manu pārliecību par to, ka esmu Eiropietis, tas pārēno manu sašutumu par uh, Lielbritānijas izstāšanos. Uh, Un tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Udo Bulmans. Kolēģi, šorīt, vērojot Parīzē notikušo, esam vienoti. Mēs pamatoti varam teikt, ka Notre-Dame katedrāle ir mūsu visu katedrāle, un Francija, jūs nesat vieni. Tā mēs varam izrādīt savu Eiropas solidaritāti. Un šīs Eiropas solidaritātes vārdā uh, Man ir tiešām jāuzslavē priekšsēdētājs Tusks, ka jūs uzņēmāties atbildību un piešķīrāt apvienotāju karalistei termiņa pagarinājumu. Jo tādējādi jūs varējāt izvairīties no absolūtas katastrofas. Kas būtu maksājis par šo katastrofu? Uh, ne jau meļi, ne jau ideologi, ne tie, kas nāca klajā ar viltus solījumiem, tie būtu apvienotās karalistes pilsoņi, kas būtu maksājuši smago maksu par šo katastrofu. Laikā, kad vienotājs tirgus ir stiprāks kā jebkad, jūs zināt, ka tie ir jūsu valsts pilsoņi, kas būtu maksājuši cenu par izstošu, izstāšanos, un jūs to zināt. Un uh, priekšsēdētājs Tusks un Eiropa padome pieņēma ļoti atbildīgu lēmumu, kas ir tiešām ļoti labs signāls. Es arī piekrītu tam, ko teica Donalds Tusks par dalību valstu tiesībām, kamēr viņas ir dalību valstis. Uh, Un uh, tas attiecas arī uz tiesībām uh, nodrošināt pārstāvi šajā parlamentā. Te jau nav jautājums vairs par politiku. Tā gluži vienkārši ir uh, cieņa pret uh, mūsu vēlētājiem, cieņa pret demokrātiskiem procesiem. Uh, Protams, ka mēs ar atvērtām rokām sagaidīsim mūsu pārstāvis no apvienotās karalists, un viņiem šajā parlamentā būs tādas pašas eh, tiesības kā pārējiem deputātiem. Mana politiskā grupa par to pilnīgi noteikti iestāsies. Esmu pārliecināts, ka arī pēc uh, eh, 23. maija uh, varēsim noturēt jaunu diskusiju apvienotajā karalistē. Tas būs tāds sākums no beigām Brexitam. Par to esmu pārliecināts. Kad beidzot cilvēkiem apvienotā karalistē būs iespēja izteikties par šo procesu? Mēs zinām, ka Britu parlaments ir bloķētā situācijā, bet man ir jāuzdod jautājums. Ja ir pilnīgi skaidrs, kāda būs nepareizā soļa cena, tad ko lai mēs varam darīt? kontrolas pārņemšana atpakaļ, tas ir cilvēku uzstādījums, nevis ideologu izteiciens. Brexits skar ne tikai apvienoto karalisti. Uh, Brexits Uh, neatiec tikai uz tiem, kas uh, paliks savienībā. Brexits ir krietni vien plašāks jautājums. Tas ir uh, Putina un Trumpa un Salvīni jautājums. Šādi cilvēki var iznīcināt to, ko izveidoja Roberts Šumans, ko izveidoja Vilijs Brants un viņu līdzgaitnieki. Tāds ir risks, tādēļ mums ir jāaizstāv šī Eiropas Savienība. Uh, tā ir pareizā atbilde uz lielajiem nākotnes jautājumiem, un mana frakcija ir gatava strādāt. To redzam Somijā un Zviedrijā. Mēs esam vienīgie, kas ir gatavi cīnīties par Eiropas eh, Savienības vienotību, tad, ka aizvien vairāk stiprinās a, a, radikāļu spēki. Ja vēloja, vērojam situāciju citās valstīs, piemēram, arī Itālijā, Adolāzijā, mūsu nostāja ir skaidra. Mēs, sociāldemokrāti, esam gatavi aizstāvēt šo Eiropas Savienību un ievest to nākotnē. Paldies! E Paldies, un tagad EKR grupas vārdā Kamalkungs. Priekšsēdētāji, vērojot Parīzes katedrālas fotogrāfijas no vakardienas ir skaidrs, ka šādos brīžos politika jānoliek maliņā, neatkarīgi vai esat briti vai no jebkuras citas valsts pasaulē. Mēs visi izjūtam mūsu izjūtas ir līdzīgas. Pirms 25 gadiem mana sieva studēja Parīzē. Uh, Arī pagājušajā mēnesī mēs viesojāmies Parīzē, uzņēmām daudz skaistus foto. Miljoniem cilvēku ir apmeklējuši Parīzi, šo katedrāli, kas ir ne tikai Eiropas vēstures simbols. Un pat ja šī ēka nepārstāv manu ticību, es varu izrādīt solidaritāti visiem, kurus ļoti apbēdinājusi šī ēka traģēdija, un esmu pārliecināts, ka mēs kā Eiropieši izrādīsim vienotību tās atjaunošanā. Droši vien, ka bijām iedomājušies citādāk. Šodienas sanāksme varbūt Lielbritānija būtu jau pamatus Eiropas Savienību, bet situācija ir tāda, kāda tā ir. Britu valdība vēl joprojām vēlas panākt Brexitu, atbilstošā veidā un pamest apvienot Eiropas Savienību pēc iespējas ātrāk, lai abas puses varētu koncentrēties uz nākotni. Žans Klods Junkers to nosauca par pozitīvo darba kārtību. Bet es saprotu, ka jūsu pacietība pamazām izsīk un izsīkst un jūs vērojat uh, to, kas notiek Vestminsterā, bet zinat, ka Eiropas Savienība ir bijis ļoti polarizējošs jautājums mūsu valstī jau vairāk gadu garumā, ne tikai manā partijā, bet arī pārējās partijās. Un tad var uzdot jautājumu, kādēļ partiju sarunas netika uzsāktas ātrāk. Tas ir tāds saprotams jautājums no jums, bet tā nefunkcionē apvienotās karalistes parlamentārā demokrātija. Mūsu parlamenta ēkā abas partijas sēž pretīm viena otrai, nevis blakus. Viena ir valdošā partija, otra ir opozīcija, un tā vietā, lai veidotu koalāci, koalīcijas, tā drīzāk ir tāda sacīkstes pieeja politikā. Un 50 panta pagarinājums, par ko tika panākta vienošanās pagājušajā nedēļā Eiropadomē, droši vien nav tā atbilde, ko vēlējās saņemt uh, uh, visas puses, bet tas noteikti ir būtisks pavērsiens Brexita kontekstā, un es ceru, ka mani kolēģi Westminsterā pārāk nevilcināsies. Mūsu nākotnē, mūsu ekonomikai, mūsu valstī ir nepieciešama noteiktība. Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks būt pragmatiskiem. Izdarīsim to, kas jāizdara. Tuska kungs, es vēlējos pateikties par jūsu konstruktīvo pieeju pagājušajā nedēļā salīdzinot ar citiem neseniem izteikumiem. Jūsu vārdi Eiropadomē bija pavisam pareizi. Mums nevajadzētu mēģināt nevienu pazemot. Mūsu galvenais mērķis ir virzīties uz priekšu, veidot partnerību, kas spētu izturēt laika pārbaudi. Priekšsēdētāja kungs, apvienotā karaliste arī iepriekš ir bijusi sarežģītās situācijās, bet mums ir pamatot reputot, reputācija, ka mēs varam pārdzīvot grūtus laikus, un esmu pārliecināta, ka šoreiz nebūs citādāk. Un no, no sevis personīgi varu teikt, ka iespējams šī ir mana pēdējā sanāksme šajā parlamentā pēdējo 14 gadu laikā, un var teikt, ka neatkarīgi no tā, vai mūsu viedokļi ir atšķīrušies, vai mums ir bijušas atsevišķas pieejas, gribu no sirds pateikties jums par sadarbību un vēlu veiksmi nākotnē. Paldies! Thank you, Mr. Kamal. Prasim interventi. Paldies, Kamal kungs. Tālāk liberāļu grupas vārdām. Verhofstadt kungs. Paldies! Pirmkārt, es arī tāpat kā kolēģi, tāpēc te ir priekšsēdājs Tusks un Junkers, vēlos arī izteikt savu sāpi par uh, ugunsgrēku Parīzē. Esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mēs atkal liksim atzimt Parīzes Dienvidas katedrālē. Un arī tā uh, atjaunosim vēl skaistāku nekā tā ir bijusi. Jo Parīzes Dienvidas katedrālē ir reizē arī mūsu visas Eiropas katedrāle. Priekšsēdētāji, priekšsēdētāji Tusks, priekšsēdētāji Junkēri. Es zinu, ka parlaments tiešām novērtē jūsu arī <clears throat> pagājušās trešdienas lēmumu. Vienlaikus mēs tomēr esam satraukti par šo padomus lēmumu. Līdz šim mēs esam spējuši nodrošināt Eiropas Savienības vienotību starp 27 dalībvalstīm un vienlaiks arī 20 eh, starp trim iestādēm - padomi, parlamentu un komisiju. Vienotību, ko mēs balstām eh, uz mūsu sarunām, un es atgādināšu arī lielo Mišela Barņē nopelnu, kurš bija šo sarunu virzītājs un vadītājs, un es aicinu jūs arī viņu tiešām sveikt ar aplausiem. Vienotība kas šobrīd ir apdraudēta. Tā vietā, lai meju aizsūtītu atpakaļ mājās vispār bez pagrinājuma vai piedāvāt pavisam īsu, varbūt pāris dienu vai nedēļu, jūs viņai iedavāt sešus mēnešus. Bet jebkurš zinās, ka seši mēneši, 31. oktobris, ir pārāk īss laiks, lai uh, panāktu būtiskas izmaiņas Brexit jautājumā un vienlaikus pārāk garš laiks, lai liktu rīkoties nekavējoši. Un tā ir nopietna problēma. Es jau nu ne tā kā Korbīns nesaukšu to par mēsliem, bet uh, viņš, protams, visu, ko mēs darām, uzskata par nepareizu. Bet, uh, es tomēr uzskatu, ka atkal neviens lēmums īstenībā netiks pieņemts. Uh, un arī Brexit viss haoss turpināsies un arī savā ziņā saindēs Eiropas parlamentu vēlēšanas. Es baidos par to. Es nezinu, kā to saka citā valodās, bet holandiešu valodā mēs sakam, tas būs tā kā. Uh, mm, mm, Tātad putnbūrs, ko sanāk, ka jūs izlidojat, Nu, Banksis jau pie tā ir piestrādājis, viņš ir uzzīmējis arī Westminsteri kā mm, uh, zodās, kas pilns ar tātad parlaments, kur deputātu vietā strādā pētiķi. Un nezinu, vai arī tagad Strasbūru varēsim zīmēt kā jau tāds balošu būri. Šis lēmums, kā mēs redzam, šobrīd kas notiek, vēlme, ka panāktu vienošanos starp partijām. Tas pazūd, tas pazūd, par to pat arī runāja Kamalkungs. Faktiski mēs zaudējam to, kas tika nedaudz jau iekustināts pēdējo mēnešu laikā. Jo mēs redzam, uh, House of Commons Brītu parlamenta atbildi mūsu piedāvājumam bija iet brīvdienās. Viņi vienkārši tagad ir atvaļinājumā. Tagad vienīgais, kas var glābt mūsu šajā situācijā, ir Nigels Farāšs. Kā? Tas ir iespējams, nu tādēļ jūs dzirdēsiet no viņa. Viņš jau uzsāca savu kampaņu. Viņš jau šobrīd sākt vākt šo lielo atbalstu savai Brexit partijai, un vecās partijas, laboristi un konservatīvi, izskatās, ka viņi vispār neko nedabūs mm, Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tādēļ es ceru, ka tomēr lielās partijas sadzirdēs un panāks starppartiju vienošanos tuvāko dienu laikā, lai novērstu šo katastrofu. Un tas kungs. Mēnešiem ilgi netika pieņemts lēmums, un pats brīžiem nu pat teicāt, jūs arī vēlētos novērst Brexitu, bet tas jau nav mūsu vairs lēmums. Par to jālēm Britiem. Tādēļ es teiktu tā, nevar Eh, baidīties, ka mēs visu laiku paši novērstu Brexitu, īstenībā mums ir jābaidās, ka mēs novēršam Eiropas attīstību. Veltot visu enerģiju Britu vadītājiem, vai nu Korbinam, vai Džonsonam, kas reāli nicina Eiropu savās sirdīs. Mums ir jāvēl sava enerģija reformām, Eiropas atjaunošanai. Un arī uz to vajadzētu koncentrēties tieši jums, kā padomus priekšsādātājam. Un lūk, bēdos, ka šā doma un filozofija nevaldīja pagājušās nedēļas sarunās. Thank you. Madam Zimmer, for two minutes. Paldies, tālāk Cimers kundze. Dāmas un kungi, priekšsādātāji, kolēģi. Manuprāt, ir tādi brīži, kad vienkārši ir jāpārtrauc visa veida politiskās disku, diskusijas un vēlēšana kampaņa. Parīzes eh, katastrofa vakardien mums atklāja, cik trausli mēs esam, cik trausli ir mūsu vēsture un mūsu nākotnē. Reizēm tas faktiski parāda, cik liels ir šīs vērtības. Notre Dame ir gan Parīzes, gan arī Eiropas simbols. Arī es, kad biju vēl Austrumvācijas iedzīvotāji, lēmu pirms daudziem gadiem nolēmu mācīties franču valodu. Un man toreiz var likās, ka es nekad nevispār neieraudīšu Parīzi nu, šo Dievmāts katedrāli. Un tagad tā nodega. Tas ir milzīgs šoks. Un visiem franču kolēģiem man ir viens, uh, ko teikt, mēs tiešām esam jums līdzās. Un uh, Es aicinu visus apzināties, cik ļoti mēs esam trausli un neaizsargāti. Arī cik trausli un neaizsargāti ir Eiropas Savienība. Mēs par to diskutējam šobrīd. Un katrā ziņā es nemaz neesmu iepriecināta ar šiem um, pagājušo sarunu iznākumiem. Tas ir fatāli. Vai nu beidzot panākam vienošanos, vai nu pār vai pret vieno, uh, izstāšanos, bet nevis, ka tagad sešus mēnešus vēl velkam to garumā. Uh, un līdz ar to kavējam Eiropas attīstību, kā tas aizēno Eiropas vēlēšanās, vēlēšanas, un līdz to vispār nu, nav nekāda risinājuma. Kas notiks? Atkal būs uh, pārāvums, būs vasaras brīvdienas. Tālāk atkal mēs nāksim kopā kā jauns parlaments, mums būs jāveido savas komisijas, da, m, mm, politiskās grupas. Uh, šos jautājumus mēs nespēsim nekādā veidā nekur atrisināt, jo mēs nezināsim, kāds īsti būs parlaments sastāvs. Vai atkal tie briti, kas ir ievēlēti pēc mēneša, atkal aiziet, atkal viss mums jāveido no jauna. Mēs esam par to padomājuši, kāds vispār par to padomāja. Un kā mēs spēsim tagad pārliecināt cilvēkus, ka ir jēga piedalīties parlamentu vēlēšanās, ja no paša sākuma viņi zinās, ka tas ir īstenībā cirkus, kas te notiek? Un vai nu tad vajadzēja jums dot viņiem vesels piecus gadus, visu vēlēšanu, nākošo parlamentu sasaukumu periodu? Paldies! Tālāk skot katru kundzi. Nu, lūk, lieldienas, un atkal šīs pašas sarunas turpinās. Un gan es, gan miljoniem daudz citu brīti ir ļoti iepriecināti par šādu situāciju. Es ļoti priecājos tiešām, ka es varu līdz savām darba beigām uh, arī īstenot šo vēlētāju uzticētumu mandātu, ko saņem 14. gadā. Un tāpat arī man prieks, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks arī apvienotajā karalistē. Un arī šīs tiešām demokrātiskās un profesionālās sistēmas uh, vēlēšanas arī notiks apvienotajā karalistē, kas tiešām demokrācijas uzvarā. Mēs vēlamies panākt tiešām arī zaļāku, taisnīgāku Eiropas Savienību. Un es vēlētos šeit apsveikt padomi un īpaši priekšsēdētāju Tusku par to, ka mums iedāvāt šādu atelpas brīdi, lai panāktu risinājumu. Risinājums ir sarežģīts, bet arī Eiropā bijuši sarežģīti laiki. Arī jau Eiropas Savienības dibinātāji paredzēja ļoti sarežģīts iespējams pavērsienus un sakot, ka jāļauj pievienoties arī valstīm, kuriem sarežģījumi savā mājās. Protams, ka ir jābūt skaidrībai par Brexitu. Mums ir jārisina daudzie jautājumi, kas šobrīd liek justies bezpalīdzīgiem, atsvešinātiem un um, nošķirtiem no Eiropas iedzīvotājiem. Arī tiem iedzīvotājiem, kas balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības 16. gadā. Tādēļ cerēsim uz pozitīvām pārmaiņām, nu, koncentrēsim uz šiem uh, iegūmiem, ko mums ir devusi Eiropas Savienība, un neļausim uzvarēt un slav, dziedāt uzvaras dziesmas uh, tiem politiskiem spēkiem, kas tikai vēlas šķelšanos. Un ir tādēļ es aicinu arī Britiem, Britu parlamentām uzticēt to tautas balsojumam un reizē arī pārliecināt tautu, ka mūsu labākā nākotne ir Eiropas ģimenē. Mr. Farage, five minutes. Thank you. Good morning. Well, I... Paldies, labrīt! Es 20 eh, gadus esmu centies eh, tikt vaļā no šī uh, amata vai darba. Nu, gandrīz man tas izdevās. Bet, uh, diemžēl, rīta ziņas ir tāds, ka es nākšu atpakaļ. Daudz, daudz no mums nāks atpakaļ, jo Ferhofštāt kungam ir taisnība. Jā, es jau to teicu no paša sākuma. Jums ir taisnība. Brexit. Uh, um, partija arī piedalīsies šajās vēlēšanās, un vienīgais veids, kā to apturēt, ir, ja mēs valdošā partija un Korben opozīcija sanāks kopā un vienosies par pastāvīgu muitas uniju un uh, līdzdalību vienotajā tirgu. Ja tas notiks, tad Brexit partija neuzvarēs Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet tā uzvarēs vispārējās vēlēšanās. Tādēļ, ka um, tauta būs pilnībā pievilta. Uh, 15 gadu laikā esmu piedalījies dučos ES eh, e samitu, un es eh, redzu, kāds ir konflikts starp eh, Eiropas Savienības valstīm un institūcijām. Un ir viens zelta likums. Tas ir Brisele uzvāra. Briseles spēks un ietekme vienmēr uzvar, bet es nekad neesmu piedalījies eh, tādā es samitā kā pagājušajā nedēļā, kad otro reizi divu nedēļu laikā Britu premjerministre nāk un lūdzas, lūdzas pagarinājumu 50. panta procedūrai. Tas bija pazemojoši. Tas bija pazemojoši mūsu valstī visā pasaulē. Eh, sadraudzības valstis ASV mums tic un uzskata, ka mēs esam liela nācija, bet mēs esam eh, novesti tik tālu. Uh, No sākuma bija tātad šis 29. mārts, pēc tam tika solīts, ka mēs varēsim aiziet 12. aprīlī, tad, ka mēs noteikti varēsim aiziet 30. jūnijā, un tagad mums pasaka, ka mēs varēsim aiziet 31. oktobrī. Tad, nu, um, Halovīni, jā, īstais laiks, kad kādu izmuļķot, izmuļķo vai dod saldumus. Nu, katrā ziņā, ja tas tiks atstāts eh, parlamenta politiķu ziņā, tad tas nenotiks. Pēdējā laikā esmu ticis kritizēts. Eh, man ir, eh, es esmu arī uh, Eh, kritizējis um, Briseles eh, birokrātu bezatbildību, bet man ir jāsaka, ka jūs savu pozīciju ļoti skaidri paudāt jau no paša sākuma. Tas um, sajukums, kas tika radīts, ir um, Britu partiju nekonsekvences dēļ. Ja tiktu izdarīts tas, kas tika solīts vēlēšanās, tad mēs būtu izstājušies no Eiropas Savienības jau tagad. Es Eh, arī eh, izsaku savus skumjas eh, vakardienas ugunsgrēka sakarā Parīzes Dievmāts katedrālē, bet jāsaka, ka apvienotajā karalistē arī ir zaudēts kaut kas svarīgs. Uh, apvienotās karalistes demokrātija 29. martā sasniedzot 312 gadu vecumu, um, pulkstens 11. Eh, vakarā eh, aizgāja mūžībā guļot eh, miegā. Un demokrātija ir domāta, lai aizstāvētu cilvēktiesības, nodrošinātu tiesiskumu un uh, mēs skumsim pēc šīs demokrātijas, lai Dievs mielo viņas dvēseli. Un Te nav runa tikai par to, vai un kā mēs izstājāmies no Eiropas Savienības, bet par to, kāda valsts mēs esam. Mēs esam parlamentu māte, mēs esam daudz likuši uz eh, šī nācija demokrātijas altāra. Un es jūtu, ka daži man līdzpilsoņi ir vīlušies, bet citi ir dusmīgi Ne jau tādu, lai uzvilktu zaļā, dzeltenās vestas un protestētu, bet tādu naidu, lai īstenotu politisku revolūciju mūsu valstī. Mē, mums ir jātiek vaļā no divpartiju sistēmas, kas, diemžēl, ir novedusi mūsu valsti šajā situācijā, kādā tā ir tagad. Un es domāju, jūs būsiet pārsteigti, ka 23. maijā būs jauna diena Britu demokrātijai, un tieši tas mums ir vajadzīgs. Paldies! Palīgs. We, received... Kolēģi, esmu saņēmusi zilās kārtītes pieprasījumu, bet uh, tā kā uh, precedents tika noteikts jau iepriekš, ka netiks uzdot zilās kārtītes jautājumi um, līderu uzstāšanās uh, gadījumos, tad tagad dod vārdu Batenkungam. Paldies, priekšsētājs kundze. Ja 2016. gada referenduma lēmums tiktu respektēts, tad Lielbritānija jau sen būtu izstājusies. Un 17,4 miljonu cilvēku pieņēma demokrātisku lēmumu, bet viņi tika nodoti un pievilti. Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanas maijā būs referenduma jautājuma atkārtot likšanu uz balsošanu. Lai ko partijas neizvēlēsies, balsošana būs par to, vai palikt Eiropas Savienībā vai no tās izstāties, neatkarīgi no tā, uh, Um, kāds būs iznākums. Tie, kas gribēs palikt, balsos par uh, liberāli demokrātiem. Tie, kuri grib izstāties, tiem ir jābalso par uh, apvienotās karalas neatkarības partiju. Un es domāju, ka nav vērts vairs balsot par leiboristiem vai konservatīvajiem, jo man šķiet, ka mums visiem ir skaidrs, kāda viņa pozīcija šajā jautājumā. Juki politika ir bijusi viennozīmīga. Tā ir uh, vienos, par viennozīmīgu un beznosacījumu izstāšanos, bet šīs vēlēšanas arī sadalīs cilvēkus divās nometnēs ne tikai apvienotajā karalistē, bet visā Eiropā. Uh, vienā nometnē būs tie, kuri piekrīt, ka viņus pārvalda Eiropas Savienība, svešavara, otrā nometne būs tie, kuri vēlas sacelties pret tālāko Eiropas Savienības integrāciju un par atgriešanos pie uh, nāciju valstu demokrātiskas valdīšanas. Uh, viena nometne balsto, balsos par brīvību un neatkarību, citi balsos par padošanos un pakļaušanos. Viena lieta, par ko varam būt droši, ir, ka eiroskeptiskie um, deputāti Eiropas parlamentā atgriezīsies lielākā skaitā, un viņu atbalstītāji balsos par atgriešanos pie demokrātiskas atskaitīšanās, taupības pasākumu izbeigšanas un uh, valstu, to, ka valstu ekonomiku nosaka dalība valsts interesēs. Viņi būs pret nekontrolētu masu uh, imigrāciju. Viņi balsos par tādām partijām, kas ir gatavi uh, saglabāt un aizstāvēt viņu kultūru un civilizāciju. Eiropā balsos par populistiskām partijām. Apvienotajā karalistē ir vienkārša izvēle - balsot vai nu par izstāšanos vai par palikšanu. Un apvienotās karalistas neatkarības partijas ierosinājums bija tas, kas noved pie referendumu. Un es ceru, ka UKIP deputāti, kas tiks ievēlēti 23. maijā, turpinās savu politisko cīņu par Lielbritānijas atbrīvošanu no Eiropas Savienības. Un es balsošu par UKIP 23. maijā, un tādējādi tiks raidīts arī signāls. Um, apvienotās eh, karalistes valdībai. UKIP eh, neizvērš tikai kampaņu par Brexit, mēs gribam, lai tas īstenotos. Balsojot par UKIP, jūs vienmēr balsosiet par izstāšanos no Eiropas Savienības un Britu sabiedrībai būtu jābalso par UKIP 23. maijā. Paldies! Paldies tālāk eh, vienu minūtu Ujazdovska kungam. Dargie kolēģi, jāsaka, saka, ka ugunsgrēks Parīzes diamātas e, katedrālē bija e, šausmīgs notikums, e, bet jāsaka, ka tieši šādos gadījumos mēs paužām savu vēlmi turpināt dzīvot un Kas attiecas uz izstāšanās eh, termiņu pagarināšanu, tad tas ir novedis patiesībā pie katastrofāliem rezultātiem. Un, uh, es, uh, ne, brīnos eh, par eh, Farāžu kungu teikto, bet brīnos par to, ko Ferhofštāta kungs teica, jo eh, viņš šķiet grib izspērt Britus no, apvien, no Eiropas Savienības laukā, un šis, domāju, ka Eiropas eh, Savienības eh, nākotne balstās uz eh, pragmatisku sadarbību starp Eiropas Savienības valstu valdībām un vadītājiem. Paldies! Paldies! Tālāk Broka kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, godātājs komisijas priekšsēdētāji, padomas priekšsēdētāji, kolēģi. Vai kā mēs būsim kādā situācijā pēc pusgadā? Es ceru, ka tomēr Korbins un Meija panāks vienošanos. Un kādā ziņā Britu parlamentam vajadzētu jau nu pacensties panākt konstruktīvu risinājumu. Vai nu tad uh, izstājas vai neizstājas, bet kādā ziņā, nu, lai nav šis skarbais Brexit variants. Un parlamentā mēs esam spējuši un pierādījuši, ka spējam risināt daudz nopietnus jautājumus nākotnes priekšā migrācijas jautājumi, tirdzniecības kā arī iekšē drošība, klimata pārmaiņas un daudz citu jautājumu. Mums ir jāprecizē, Eiropas Savienība, kas šobrīd reālais spēks, kas spēj mums vienoties un uh, spēt savā sadarbības veidā stāties pretī uh, destruktīviem spēkiem kā Trumpam un citi un spēt attīstīt un virzīt jautājumus. Mēs tiešām esam spēks, kas spēj arī atspēkot nacionālistus. Eiropa iestājas par solidaritāti, brīvību, par cilvēku cienīgu dzīvi, ekonomisku attīstību, un mēs to visu spējam nodrošināt. Un šodien es uzstājos pēdējo reizi jau pēc 39 kar gadu karjeras parlamentā. Un es vēlos pateikt, Eiropas Savienība ir tiešām panākumu un veiksmes stāsts. Mēs zinām, sākums bija muitas savienība, kas īsti nedarbojās. Šodien tās 28 dalībvalstis Parlaments, kuram ir liela teikšana, sākotnēji parlamentam bija nekāda teikšana. Mēs esam spējuši ļoti daudz panākt, un tas ir tiešām jāatzīmē. Parīzes Dienvidas katedrāle nav vienkārši skaista arhitektūra. Tā ir tiešām mūsu arī Eiropas gars un Eiropas uh, kristietības simbols. Es atceros tos attēlus, ko savulaik redzēju, kā arī prezidents uh, Mitterāns kopā ar Helmutu Kālu mm, tur tikās un arī pieminēja traģiskās vēstures lapas puses. Un to mums ir jāaptur savā uh, acu priekšā. Mitterāns pateica, nacionālisms nozīmē karu. Tas vienmēr ir jāatceras. Paldies! Paldies, Broka kungs! Tiešām pēdējā jūsu uzruna šajā zālē jūs esat paveicis lielu darbu šajā parlamentā. Es ceru, ka jūs pilnībā Eiropas politiku neaizmirsīsiet. Varbūt būsiet tāda drīzāk novērotāja lomā, bet jūs esat tiešām pelnījis mūsu pateicību un aplausus. It's one of those emotional mornings, Herr Brauka kungs, tiešām šis ir viens no tiem emocionālajiem rītiem. Es uh, ceru, ka jūs novērtējat kolēģu izrādīto pateicību. Tagad divas minūtes korvet kungam. Paldies! Es arī uh, vēlētos runāt par Parīzes diamāts katedrāli. Un es piekrītu tam, ko teica Tuska kungam, kas pauda patiesu līdzjūtību un kurš norādīja, ka mūs saist kas vairāk, ne tikai līgumi. Tā ir patiesība, un mani šokēja tas jūsu teiktais, un mani pārsteidza Farāža kungs, kurš šodien ir devies projām, ka viņš šajā brīdī izsaucās, ka tās ir muļķības. Tas skaidri parāda tajā zāles pusē sēdošo attieksmi, bet viņi pārstāv pagātni, Britu iedzīvotāji jau sāk redzēt cauri visiem šiem meliem, kas viņiem ir stāstīti gadu gaitā par Eiropas Savienību. Viņi redz cauri meliem par Brexitu. Viņiem tika apsolīts, ka tas būs ļoti vienkārši, ka tas ļaus ietaupīt milzīgus līdzekļus, kas nonāks na nacionālajā veselības dienestā. Uh, un viņiem tika solīts, ka tiks noslēgti jauni tirzniecības uh, līgumi ar visām pārējām pasaules valstīm, kamēr uh, redzam, ka mēs, mūsu ekonomika zaudē šajā situācijā. Un tieši tādēļ uh, Brexit atbalstītāji baidās no jauna referenduma, jo viņi zina, kāds būs rezultāts, ja šāds referendums notiks. Un viņi arī konservatīvie uztraucās par vēlēšanām, jo viņi zina, ka rezultāts viņiem būs katastrofāls. Es zinu, ka arī Ferhofstata kungs un citi deputāti baidās par jaunām vēlēšanām, par to, ka uh, Eiropas parlamenta vēlēšanās piedalīsies uh, Lielbritānija. Jums nevajag uztraukties. Uh, UKI pārstāvi te netiks plaši pārstāvēti. Uh, ir bezprecedenta gadījums, ka kāda dalība valsts dodas prom no Eiropas Savienības, tam varētu būt daudz uh, plašākas un lielākas sekas. Tas ir kas vairāk, ne tikai sīkumainas diskusijas par to, kas tiks ievēlēts, kas nē. Mums nav lielu cerību par uh, partiju savstarpējām sarunām Britu parlamentā. Uh, Bet tagad, manuprāt, ir īstais laiks dot atpakaļ varu pils, pilsoņiem, cilvēkiem, lai viņi spētu labot situāciju, cik vien tā ir labojama.